ziņojuma daudzgada plāns zilās tundzivs krājuma atjaunošanai Atlantijas okeāna austruma daļā un vidusjūrā. Došu vārdu Mato kungam, viņam ir atvēlētas četras minūtes. Excuse me, our colleague is ready to start. Atvainojiet, mūsu kolēģis Matokungs ir gatavs sākt savu runājumu. Paldies, priekšsēdētāji. Uh, cienītā komisārs kundze, mēs šeit diskutējam par daudzgadīgo plānu attiecībā uz uh, zilā tunzivju nozveju. Uh, Kopš 2006. gada šāds eh, plāns eh, pastāv un eh, zvejnieki līdz ar to ir sākuši pielāgot savus zvejas rīkus un pielūkot nozvejas apjomus. Uh, Un eh, līdz ar to ir vērojama arī pozitīva tendence zilo tunzivju populācijas eh, pieauguma. Zilo tunzivju populācijas līmenis nu ir sasniedzis eh, veselīgus apmērus, un ir redzams, ka līdzinējā situācija ir labi pamatojusi lēmumu censties palielināt eh, šo zivju populācijas skaitu. Ja mēs paraugāmies, piemēram, uz Kanāriju savu situāciju, tad uh, zvejnieki teica, ka tradicionālās zivi nozvejas metodas ir ilgtspējīgas, un uh, zvejniekiem bija grūti paskaidrot, kāpēc uh, šis 24 stundu periods būtu jāizņem no kvotām. Uh, Mūsu ierosinātās iniciatīvas garantēs efektīvu stratēģijas piemērošanu Eiropas Savienībā. Priekšlikumā ir iekļautas tehniskas metodas, piemēram, attiecībā uz uh, zīvju uh, pārvietošanu, arī attiecībā uz īpašām tvertnēm, kas ļaus noteikt nozvejoto zīvju daudzumu. Uh, Tostarp te runa arī par reģionālajām novērošanas programmām. Un uh, komisija lielā mērā ir pārņēmusi starptautiskās uh, tunzīvju aizsardzības komisijas rekomendācijas un pat ir spērusi soli tālāk. Uh, Eh, šī Tunzeļu aizsardzības komisija ir ierosinājusi vienotu eh, plānu īstenošanu visā Eiropas Savienībā un vienotai piemērošanai vajadzētu nodrošināt vienlīdzīgus spēles noteikumus visiem uzņēmumiem, kas ir iesaistīti Tunzīvi nozvejā, tostarp arī trešo valstu uzņēmumiem. Jā. Zvejas kūģi, kas ir reģistrēti ārpus Eiropas, varēs baudīt uh, Eh, labākus nosacījumus, tad visi ierobežojumi, kas tiek piemēroti Eiropas zvejniekiem, būs bijuši veltīgi. Tāpat komisija ir paredzējusi iespējas turpmāk grozīt šo plānu. To ir plānots darīt ar deleģētajiem aktiem, referents iebilst pret to, un mēs uzskatām, ka eh, tai vajadzētu būt vienotai kompetencijai starp parlamentu un padomi, un to vajadzētu darīt koplēmumu procedūras ietvaros. Es vienmēr esmu vēlējies, lai šis parlaments būtu iesaistīts koplēmumu procedūrā, un uh, nedrīkstētu piemērot tādas prakses, kas kavētu parlamenta līdzdalību lemšanas procesos. Visu beidzot, es vēlos uzteikt to, ka rekomendācijās ir ņemti uh, vērā dažādie tunzīvi nozvejas rīku veidi. Te es gribētu uzsvērt eh, amatnieku, jeb tradicionālo zvejas eh, rīku nozīmi, kā piemēram tie, kas tiek izmantot Kanārijas salās vai noteiktos Spānijas reģionos. Šajā ziņojumā ir īpašs uzsvers arī uz kvotu jautājumu un to, kā tās ir saistītas ar tradicionālajām uh, aktivitātēm un nozvejas metodēm. Uh, Esmu pārliecināts, ka šo ziņojumu būs iespējams uzlabot ar grozījumu palīdzību, un dokumenta galīgā versija patiks visiem. Paldies, Matā kungs. Tagad uzklausīsim komisijas pārstāvi Velas kungs, lūdzu. Paldies. Priekšādātājs kundze, godājumie parlamenta deputāti. Es vēlētos pateikties arī Gabrielam Mato Un uh, komisija patiešām ļoti augstu novērtē ziņojuma projektu, kuru ir sagatavojis referents Matokungs. Ir skaidrs, ka Matokungam ir ļoti laba izpratne par jautājumiem, kas saistās ar uh, tunzivs saglabāšanu. Uh, Mēs eh, priecājamies arī par pozitīvajiem ieteikumiem, kas ir paredzēti sākotnējā priekšlikuma grozīšanai. Vajadzētu atcerēties, ka šī priekšlikuma mērķis, kā jau tika norādīts, ir transparēt Eiropas Savienības eh, tiesībās pasākumus, kas jau ir pieņemti ICAT uh, komisijā, kas ir komisija Atlantijas tunzīvas saglabāšanai. Šie noteikumi tika pieņemti 2014. gadā un tie tiek piemēroti dalību valstīm un operatoriem kopš 2015. gada jūlija. Vajadzētu arī norādīt, ka šis uh, atvesaļošanas plāns ir atzīstams par ļoti veiksmīgu un uh, Mm, zilās tunzīvas krājumi ir gandrīz eh, sākotnējos apmēros. Tomēr vajadzētu norādīt, ka nevajadzētu ar šo situāciju samierināties. Mums vajadzētu nodrošināt, lai uh, arī nākotnē šie krājumi tiktu ilgspējīgi apsaimniekoti. Uh, Pasākumi, kas ir pieņemti saskaņā ar AIKET atvesaļošanas plānu, līdz ar to ir ļoti izšķiroši. Ļoti daudzi nosacījumi, kas ir iekļauti šajā plānā, ir tieši piemērojami visām mūsu dalībvalstīm. Tomēr ir vajadzīga transpolēšana, lai nodrošinātu, ka noteikumi, kas tiek piemēroti eh, juridiskām un fiziskām personām, atbilstu Eiropas Savienības tiesību aktiem. Tas ir būtiski, lai nodrošinātu mm, Eiropas Savienības atbilstību starptautiskajiem pienākumiem un lai saglabātu Eiropas Savienības ticamību attiecībā uz ilgspējīgu zvejas pārvaldību. Priekšsētētājs kundze, šis ziņojums kopumā atbilst mūsu uh, sagaidītajam, tomēr pastāv arī dažas atšķirības. Un tas, proti, attiecas uz kompetenču interpretāciju uh, institūcijām, kas uh, transponē noteikumus. Tātad te ir runa par reģionālajām zvejniecības organizācijām. Tomēr mēs domājam, ka arī šīs atšķirības varēs atrisināt. Attiecībā uz komisijas m, mm, pilnvarām pieņemt deleģētos aktus, komisija uzskata, ka ņemot vērā ļoti biežās izmaiņas atvesaļošanas plānā, mēs uzskatām, ka šis ir ļoti būtisks priekšlikums. Deleģētie akti ir vajadzīgi, lai ātri iekļautu Eiropas Savienības tiesību aktos jebkādas izmaiņas, kas tiktu iekļautas atvesaļošanas plānā ICAT organizācijas līmenī. Šīs izmaiņas notiek ļoti bieži un šādos gadījumos, ja tiktu izmantota pilna parastā likumdošanas kārtība, mēs nevarētu īstenot šos eh, pasākumus laicīgi, lai nodrošinātu Eiropas Savienības atbilstību uh, starptautiskajiem pienākumiem. Deleģēto aktu pieņemšana komisijā nodrošina iespēju precīzi un galvenokārt ātri transponēt ICAT pasākumus Eiropas Savienības tiesībās, grozot tikai nebūtiskos elementus tiesību aktos. Šeit ir vajadzīgas arī atbilstošas konsultācijas, tā skaitā notiek konsultācijas speciālistu līmenī, un ir jānodrošina arī attiecīgo dokumentu laicīga nodošana Eiropas parlamentam un padomēji. Komisija uzskata, ka tai ir jābūt pilnvarām pieņemt arī īstenošanas aktus. To pamato ļoti biežās nepieciešamības eh, pārbaudīt, eh, kādā veidā tiek uh, ieviesti atvesaļošanas plānu pasākumi Eiropas Savienības līmenī. Mēs uzskatām, ka tas nodrošinātu vienotus spēles noteikumus visām dalībvalstīm un ļaut nodrošināt, lai visi pasākumi būtu vienlīdz efektīvi. Jo īpaši tas attiecas uz kontrolas pasākumiem, ko ievieš ICAT, kur interpretācija varētu būt atšķirīga dažādās dalībvalstīs, un tas savukārt tieši saistās ar kvotu skaitīšanu un citiem starptautiskiem pienākumiem. Godāmie deputāti, priekšsēdētājs kundze, komisijas priekšlikums par regulu attiecībā uz daudzgadu plānu zilās tunzīvas krājuma atjaunošanai ir uh, ļoti precīzs un aktuāls turpinājums AIKET nolīgumam. Vēlreiz atkārtošu, ka Matokunga ziņojums ir patiešām augstu vērtējums ieguldījums, un labprāt arī uzklausīšu to, kas ir sakāms deputātiem. Paldies! Paldies, komisārkungs! Tagad uzsāksim debatēs ar politiskajām grupām. Un uh, pirmais izteiksies uh, Valēsas kungs, pusotra minūte. Paldies, priekšādātāji! Vispirms es vēlētos sveikt Mato kungu. Es vēlētos atbalstīt šo jauno priekšlikumu, kura mērķis ir transponēt Eiropas Savienības tiesībās daudzgadu plānu zilās tunzīles krājuma atjaunošanai Atlantijas okeāna austrumu daļā un vidusjūrā, ko ir pieņēmis AIKAT organizācija. Lai atjaunotu tunzīles krājumus, mums ir jāveic konkrēti pasākumi. Pirmām kārtām mums ir jāvēršas pret pakāpenisku uh, mums ir, es atvainojos, piekāpeniski jāsamazina pieļaujamie zvejas apmēri. Tāpat arī ir jānodrošina striktāka zvejniecība konkrētos reģionos. Ir jāierobežo laika periodi un arī izmēri. Uh, Mums ir jāizteno arī AIKET plāns attiecībā uz kopīgu starptautisko kontroli. Piekrītu, ka šie noteikumi ir jāpiemēro vienādi, lai visas iesaistītās puses, lai visi tunzils zvejnieki uh, darbotos pēc vienādiem noteikumiem, jo īpaši tas attiecas arī uz tiem operatieriem, kas nenāk no Eiropas Savienības. Piemēram, ja mēs piemērosim atšķirīgus um, noteikumus ārvalstu flotēm, tad uh, šādiem pasākumiem, kas tiek piemēroti tikai Eiropas zvejniekiem, zvejniekiem nebūs nekādu rezultātu, un mēs drīzāk sodīsim mūsu zvejniekus. Mums vajadzētu nodrošināt, lai mēs nesodam mūsu zvejniekus, uzliekot viņiem striktākus pasākumus. Tieši tāpēc es gribētu vēlreiz atbalstīt Mato kungu strādājot pie šī faila. Paldies! Nākamā runātāja Brijāno kundze, pusotra minūte. Paldies, priekšādētāji. Paldies arī eh, komisāram. Šodien es vēlētos eh, runāt par ieteikumiem, par kuriem mēs visi esam viensprātis. Mēs eh, ilgi spriedām par šiem jautājumiem ar eh, referenta kungu, spriedām arī par šiem jautājumiem komitejās. Šis jautājums mums ir ļoti nozīmīgs, jo šeit ir runa ne tikai par Tunzivi, bet arī par uh, Uh, ekoloģiju, par krājumu atjaunošanu. Tāpat arī jāatcerās, ka šeit ir iesaistīti dažādi ekonomiskie faktori attiecībā uz zvejniecību. Eiropas Savienība un tās dalībvalstis ir uh, parakstījušas uh, aigat nolīgumu 2014. gadā, un mēs uh, redzam, ka mēs varam um, priecāties par to, ka tunzijos krājumi ir atjaunojušies, un eh, kvotas ir palielinātas eh, līgumslēdzēju valstīm par 20%. Tunzijus eh, kvotas tiek noteiktas aikat līmenī, un šeit tiek ņemti vērā arī dalībvalstu argumenti. Tomēr gribētu norādīt, ka bieži vien industriālie zvejnieki gūst labumu, kamēr tradicionālie zvejnieki tiek atstumti malā tieši šo 20% dēļ. Gribu norādīt, ka jo īpaši varētu ciest tieši tradicionālie zvejnieki, kas zvejo ar ilgspējīgām metodēm. Tieši tāpēc priekšlikumā ir iekļauts grozījums, kas attiecas uz to, ka vajadzētu daudz ilgspējīgāk sadalīt kvotas eh, zilai tundzivī. Paldies, Vārta Tomašēčas kundzei, viena minūte. Paldies! Mūsdienās vairāk nekā jebkad agrāk zvejniecība ir atkarīga no sociāli ilgspējīgām flotēm un lieliem zivju krājumiem. Jūras resursu aizsardzībai ir ļoti liela nozīme zvejniecības nākotnē, bet zvejniecība nenotiks bez uh, pašiem zvejniekiem, kuriem ir arī ekonomiskās intereses, neskatoties uz dažādiem ierobežojumiem. Uzskatu, ka šajā ziņojumā ir ņemts vērā šis līdzsvars, un tas tiek darīts ļoti saprātīgi un racionāli. Tieši tāpēc es ļoti priecājos, ka var piedalīties debatēs par Matokunga ziņojumu. Pēc uh, Zilās tunzēvas krājuma atjaunošanas pēc vairākiem gadiem, kad tika ieviesti dažādi ierobežojuši plāni, mums beigās ir iespējas palielināt kvotas 2016. gadam. Šādā veidā um, dodot pozitīvu ietekmi eksportam un palielinot arī ienākumus zvejniekiem, kas nodarbojas ar tunzivs nozveju. Paldies, vārds Bilbao Barandičas kundzei, divas minūtes. Paldies, priekšādātāji! Es vēlētos pateikties Mato kungam par viņu ieguldīto darbu. Mēs atbalstam šo ziņojumu, jo tas turpina zilās tundzivs atjaunošanas plānu un balstās uz zinātniskiem pamatiem. Nozarē ir ieguldīts gana pūliņu un ir Eh, konstatējami labi rezultāti. Mēs redzam, ka Tunzijas krājumi ir atjaunojušies. Tas ir ļoti būtiski flotēm, kas darbojas vidusjūras austrumos. Jebkurā gadījumā gribētu norādīt, ka Eiropas zvejniekus nedrīkstētu sodīt uz citu valstu rēķina, un ir skaidrs, ka aikēta darbība nav pilnībā konsekventa. Uh, Vajadzētu atbalstīt arī tradicionālo zveju, kas tiek izmantota, piemēram, pie Kanārijas salām. Mēs uh, gribētu arī atbalstīt uh, tradicionālās krātiņveida lamatas, kas ir ļoti efektīvas un arī ļoti ekoloģiskas. Mēs nevaram atbalstīt uh, uh, nosacījumus, kas uh, kriminalizē uh, zvejniekus. Mēs vēlamies, lai parlaments varētu ņemt dalību caurzemās sarunās, lai tiktu ņemtas vērā arī reģionālo organizāciju domas. Tas uh, nodrošinās lielāku caurredzamību. Nav uh, jēgas, ja sarunas par kvotām ir neskaidras. Mums ir jāsaprot, ka nekas labs uh, nav gaidāms no sarunām, kas uh, tiek vestas aiz slēgtām durvīm. Uh,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 15 gadu laikā ir ievērojami izdevies atjaunot tās krājumus, kas bija sarukuši milzīgās pārzvejas eh, rezultātā, kas bija noritējusi gadu desmitiem. Un uh, tur bija savi nopelni arī Eiropas zvejas flotei. Uh, Pirms eh, vairākiem gadiem tika pieņemti pasākumi, lai pasargātu šo populāciju, un šķiet, ka pasākumi darbojas, tomēr eiforijai vēl nav pamata, jo tunzīvju skaits bija iznīcināts gandrīz eh, līdz pat nulai, un šobrīd šī populācija ir dubultojusies, bet joprojām ir tuvu nulai. Uh, Daudzas organizācijas brīdina, ka šobrīd vēl ir pāragri atļaut nozvejot vairāk tunzīvi, bet tieši to jau arī komisija un referents grib. Viņi grib vairāk zivju. Tāpat eh, jārunā par citām zivju sugām, kas tiek nozvejotas kopā ar uh, tunzivīm, un tās ir zivis, kuras piedzīvo drausmīgu likteni. Uh, Es eh, šeit. Uzskatu, ka uh, eh, tunzivju nozvejai pagaidām ir uh, jāpieliek punkts. Paldies. Vārds nākamajam runātājam. Mūsu delegācija atbalsta šo ziņojumu sadarbībā ar ciem kolēģiem un referentu kungu Mato ir jāņem vērā, ai, kad uh, ieteikumi viņi ir ļoti daudz pie tā strādājuši pēdējo gadu laikā, ir svarīgi uh, to darīt arī domājot par šo nozari Eiropā. Iepriekšējā gadsimtā šo zīvis uh, zvejoja tikai ar tradicionālām metodām, bet tad tā kļuva par rūpniecisku nozari un zīvi populācija strauji sēruka. Es domāju, ka tagad mēs esam nostājušies uz pareizā ceļa. Es saprotu, ka daži kolēģi uzskata, ka ir pār agru uh, palielināt kvotas, bet jāņem vērā arī sociālie un ekonomiskie aspekti. Tas ir saistīts arī ar sociālo taisnīgumu. Tradicionāla zvejniecība joprojām netiek pietiekami ņemta vērā, un rītdien mēs iesniegsim grozījumu, lai šo netaisnību novērstu. Jo ir daži, kuriem ir milzīgas kvotas, un citi, kuriem ir ļoti mazas parlamentam būtu jāizmanto šī iespēja, lai iestātos pret šo eh, tunšu nozvejas aspektu. Paldies, Rodas Kunz, pusotru minūtu. Paldies, priekšsēdētāji. Lielas eh, zīvis, eh, maza, maza zivsēmniecības, tas varētu darboties, un varētu darboties arī tunzīvi gadījumā, vidusjūras un Atlantijas okeāna gadījumā. Mazas zivsēmniecības var baudīt labu slavu, jo tās ir selektīvas attiecībā uz to iedzīvotāju iedarbību uz jūras ekosistēmu un tās patērē maz enerģijas. Pamatdokumentā mēs e, esam pieredzējuši zinām preferenci par labu šīm zivsaimniecībām. Tomēr e, šīm zivsaimniecībām ir jānodrošina atbilstošas kvotas, atbilstoši 16. un 17. pantam pamatregulā eh, šīm zivsaimniecībām tiek eh, iedalītas, eh, iedalīt noteikti apjomi, bet te ir jāpiemēro godīgi kritēriji un ir jāsakmē neliels enerģijas patēriņš un liela selektivitāte. Un šobrīd uh, situācija vēl jāturpina veicināt, lai tā attīstās labvēlīgi. Un ir atbilstoši jāiesaista mazās zivsēmniecības. Mūsuprāt, problēma aspekts varētu būt caurskatāmības trūkums attiecībā uz pārdalīšanas kritērijiem, tāpēc es vēlos uzteikt to, ka šī plāna ietvaros dalību valstīm būs katru gadu jāziņo par kvotu sadalījumu. Paldies! Thank you. Uh, Mr. Paldies, Hoka kungam, vienu minūti. Dziękuję, pani przewodnicząca. Paldies, priekšētājs kundze. Zilā tunzivs ir ļoti vērtīga suga, reizēm pat dēvē par peldošo zeltu. Tādēļ ir nepieciešama ļoti ilgspējīga politika, lai šī suga spētu uh, pastāvēt. Pašreizējais stāvoklis nav pārāk spīdošs. Mēs zinām, ka šī suga ir uh, apdraudēto sugu sarakstā, un Eiropas parlamentam ir ne tikai tiesības, bet arī pienākums domāt par to, kā transponēt uh, nosacījumus par daudzgadu zilās tonzības atjaunošanas plānu tiesiskajiem nosacījumiem jābūt pilnīgi skaidriem un caurskatāmiem un viennozīmīgiem attiecībā uz to, kā atjaunot šo tunzīvu krājumu. Likums arī ir stingri jāpiemēro visiem operatoriem un arī tiem, kas ir ārpus Eiropas Savienības. Mm, ir maksimāli jāapkaro nelegālā tunču nozvei. Paldies! Lopes Bermeho kundze, lūdzu. Paldies, priekšētājs kundze. Mēs esam priecīgi, ka šajā ziņojumā iekļaut atsauce uz tradicionālajiem krātiņveida prostiem. Tas ir svarīgi, kā šāds uh, zvejniecības rīks ir pieminēts. Tas ir svarīgs arī, lai spētu ilgi pastāvēt zilās stundzības. Tas ir svarīgi, protams, arī jūru ekosistēmām. Tas ir arī kā brīdinājums, piemēram, Spānijas valdībai, kas tradicionāli e, neizmantoja šādus tradicionālos uh, zvejniecības rīkus. Tādējādi viņi būtībā ignorēja arī Eiropas likumus. Teksts, par ko balsosim, pievērš uzmiņu tam, ka šāds veisīgi ar ilgspējīgu raksturu un atbalsta arī sociālo-ekonomisko ilgspējīgu attiecīgajām kopienām. Mēs uzskatām, ka šis uh, ziņojums nodrošinās pārmaiņas un ļaus izmantot šādas zvejniecības rīkus. Tas ir selektīvs zvejniecības rīks, rada darba vietas un ir labvēlīgs videi. Mēs vēlamies, lai tie tiktu izmantoti. Nākamais runātājs divas minūtes. Paldies! Mēs šobrīd runājam par, eh, par traģisko situāciju attiecībā uz, uz komerciālajām zivsaimniecības metodēm, bet neviens nav pieminējis makšķerēšanu, jo es domāju, ka viss šī pieeja ir eh, nepareiz, saka Faraģis kungs. Ir, eh, ir ļoti smaga situācija un ļoti daudz zivi tiek pēc nozviešanas izmests atpakaļ jūrā. Es domāju, ka mums ir jādomā par tādu ilgtspējīgu komerciālo sektoru un, uh, Un eh, labums ir jāpanāk ne tikai ekonomiskā ziņā, bet arī ir jā, jāpanāk, ka eh, no vidas viedokļa mēs pareizi rīkojamies apvienotajā karalistē. Um, makšķernieki 200 um, tūkstošus mārciņu ienes eh, budžetā katru gadu, eh, nozvejojot tikai eh, vienu zivju sugu. Un mums ir jādomā par šo te makšķerēšanas resursiem, mums ir jāsaprot, ka tas arī var nest jaunas darba vietas un austrumu rajonos mūsu valstī vajadzētu atbalstīt makšķerniekus, bet tā vietā mēs rīkojamies pilnīgi savādāk. Mēs nosakam kvotas, mēs nosakam dažādas ierobežojumus un um, 1,3 tonnas mēnesī tiek nozvejotas ar, ar mazām zvejas laimā, laivām un uh, mēs uh, sodam makšķernieks, kas problēmu paši nav radījuši un mēs nosakam viņiem regulējums, kurus ir ieteikuši birokrātīgi birokrāti, kas nav tikuši izdebatētas Eiropas parlamenta zivsaimniecības komitejā vai šeit, un pavisam noteikti Brit parlaments nav diskutējis par šiem regulējumiem, bet tas eh, padara parasts cilvēks par noziedzniekiem, ja viņi īsteno Magna Hārta. Un eh, vairāk nekā 800 tūkstoši apvienotās karalists makšķernieki pie, pieprasa, lai atgūtu kontroli pār saviem ūdeņiem. Paldies! Paldies! Farečkungs. Korbetkungs vēlas jums uzdot zilās kārtas jautājumu, vai piekritīsiet? Jā, lūdzu, Korbetkungs. Jūs zinat, ka zivsēmniecības politika nesen ir tikusi ļoti reformēta un tā tiek uzskatīta par labu reformu. Tajā laikā jūs bijāt zivsaimniecības komitejas pārstāv šajā parlamentā. Man šķiet, divu pusgadu laikā jūs piedalījāties tikai vienā vai divās sanāksmēs. Tajā laikā, kad par visiem šiem jautājumiem ļoti runāja, kad bija tādas ļoti liels vārdu kaujas, vai jūs nedomājat to, ka visi jūsu komentāri par zivsaimniecības politiku būtu daudz ticamāki, ja jūs būtu ieradies komitejas? komitejas sanāksmēs tad, kad bijāt tās loceklis. Jauks mēģinājums, Korbet kungs, bet jūs jau nedzirdējāt, vai ne? Es esmu, ja es būtu apmeklējis ikvienu kaut visu šo eh, parlamentā notikušās zivsaimniecības komitejas sēdes, es jau neko nebūtu varējis izdarīt, lai palīdzētu 800 tūkstošiem cilvēku no mūsu valsts, kas dodas un eh, makšķerē. Uh, izklaides pēc. Viņi rada daudz eh, darba vietu, viņi ļoti daudzos gadījumos tieši atbalsta savus kopienas un palīdz ostām pastāvēt, bet šis aizliegums ir noteikts bez debatēm zivsaimniecības komitejā, līdz ar to nav bijis jēgas tur doties. Gal galā šajā parlamentā ar regulu tika noteikts šis te aizliegums un to ir iz virzījis mans birokrāts. Ko es vēlos, Korbet kungs, es vēlos, lai mums būtu kārtīga funkcionējoša demokrātija, un tad mēs varēsim runāt par to, kā mēs apvienotās karalists zivi krājumus varētu pārvaldīt saprātīgā veidā. Jums bija labs mēģinājums, bet jūs izgāzāties. Paldies! Es atvainojos, Korbet kungs, jums bija zilās kartas jautājums, jūs saņēmāt atbildi, tāpēc tagad liksim punktu un dosim vārdu Aglieras Garsijas kundzei uz vienu minūtu, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Pirmkārt, es gribētu teikt, ka mēs piekrītam uh, šim ziņojumam, kur sastādīs Māto kungs attiecībā uz rekomendācijām, bet uh, Visi citi ar dažiem izņēmumiem ir uzsvēruši divas svarīgas jautājumas, un es gribētu atbalstīt kolēģi teikto. Viens jautājums par eh, efektīvo un universālo īstenošanu visiem. To, ko zvejnieki kritizē, tas ir tas, ka Eiropas Savienības un dalība valstis piemēros šos noteikumus, savukārt trešās pasaules valsts to nedara. Ja mēs runājam par šo te zilo tūns, tad krājuma atjaunojas, bet uh, mazie zvejnieki nevar um, uzlabot savu situāciju. Līdz ar to mums ir situācija dalība valstīs jāmaina. Piemēram, tādās valstīs kā Spānijā, kur, piemēram, krātiņu veidu lamats eh, netiek izmantots. Vēl Vandālenkungs, vienu minūtu, lūdzu. Dank u wel, voorzitter. Paldies, priekšsēdētāji. Šodien mēs runājam par uh, pasākumiem attiecībā uz uh, zilā tunča krājuma atjaunošanu. Es domāju, ka referenta kungs jūs esat ļoti skaidri pie šī jautājuma strādājis. Es domāju, ka būs vairāk trialogi. Līdz ar to situācija attīstās pozitīvā gultnē, bet no otras puses esmu nobažījies par citām zīves sugām vidusjūrā. Gandrīz viss sugas eh, tiek eh, pārmērīgi nozvijotas vidusjūrā, piemēram, ir kāda zivju suga, kas par desmit um, reizēm no, tiek, tiek um, pārzvijot. Es runāju par heku. Es gribētu lūgt komisāru Vēlu izstrādīt attiecībā uz haku vidusjūrā rīcības plānu. Un tad, kad mēs runājam par, par nodokļiem vidusjūrā, tad padomāsim arī par eh, citām zivis sugām. Paldies! Sarau, Santas kungs. Paldies, komisār kungs, vienmēr ir ļoti liels prieks jūs redzēt šeit mūsu vidū. Es arī gribētu piekrist referentam Gabrielam Mato. Uh, Viņš ir pamatīgi pastrādājis un uh, izstrādājis tādu ļoti labu dokumentu, un te ir runa par lēmiem, kas mums ir jāpieņem. Es gribētu vēlreiz uzsvērt priekšlikumu no sociāldemokrāta puses, kas ir ļoti būtisks attiecībā uz to, lai cīnīties pret monopoliem zivsaimniecībā. Dalība valstīm ir uh, ir, ir jārīkojas, un Eiropas komit, komisijai, Eiropas Savienībai ir um, arī attiecīgi jārīkojas. Ja mēs uh, turpināsim atbalstīt tikai lielās iniciatīvas, tad uh, mēs uh, tikai pastiprināsim uh, tādu kā polijas nostāju zivsaimniecības jomā arī Azoru salās un citu vietu. Tāpēc es gribētu aicināt respektēt zinātniskās rekomendācijas un, un būt arī piesardzīgiem. Attiecībā uz uh, zilo tunts mums ir nepieciešams panākt arī, uh, arī uh, par krātiņu veidu lamatām vidas novērtējumu. Paldies! Un tagad brīvās mikrofons. Paldies, priekšsādātāji, divas lietas. Pirmkārt, runājot par deleģētajiem aktiem, komisija nāca klajā ar priekšlikumu, nāca klajā ar grozījumiem attiecībā uz atvesaļošanas plānu Uh, iekļaut to deleģētajos aktos, bet, ja tā notiks, tad Eiropas parlamentam nebūs nekādas iespējas ietekmēt ekat, ikat lietas. Manuprāt, mums vajadzētu paraudzīties uz uh, rekomendācijām no reģionālās pārvaldes zivsaimniecības organizācijām un tai jābūt dalītajai atbildībai starp parlamentu un padomi koplēmumu procedūrā. Kas attiecas uz zilspuru tunzivs zvejas kvotām, mēs nesaprotam, kādēļ uh, kvotas katrai no laivām, tātad kuģiem ņems vērā tikai 2000. gada kvotas. Kādā veidā tas nāks par labu uh, visiem, nevis tikai lielajiem zvejniekiem, un mēs redzam, ka tas kaitēs mazajiem zvejas kuģiem, mazajai flotei. Mums ir jāatbalsta ilgspējīgāka zveja, kas palīdzēs maziem vidējiem zvejas uzņēmumiem, un mēs uh, nāk, nāksim klajā ar priekšlikumu, aicinot ikat pārskatīt esošo sistēmu un aicināt deputātus at, atbalstīt šo FDD grozījumu. Paldies! Vēlas kungs. Η ΆΕΚΑΤ θέσπισε ένα πολιετές πλαίσιο που λύγει το 2022 με στόχο την αποκατάσταση του τόνου ώστε να ανασυσταθούν τα αποθέματα τόνου στον Ατλαντικό και τη Μεσόγειο. Κύριε... Mums ir jācenšas atjaunot tunzijos krājumus vidusjūrā un Atlantijas okeānā. Priekšsēdētāji, komisāra kungs, ir vairākas problēmas, ar kurām esam saskarušies eh, Grieķijā, un šobrīd mēs mobilizējam spēkus, lai vērstos pret nelikumīgu zveju Ir tikus slēgta arī kāda osta. Daudz kas noticis arī Krētā un citviet Grieķijā. Mēs eh, cīnāmies pret eh, kreditoriem un Eiropas Savienības taupības politiku. Pieņemtais memorands eh, nodara kaitējums jūsēmniecībai un arī um, cilvēkiem kopumā. Mums ir jādara, kas um, pamat nozara labā. Cilvēkiem ir tiesības uz izdzīvošanu. Paldies! Šķiet, ka bija problēmas ar tulkojumu angļu valodā. Vai to iespējams kādā atrisināt? Um. <laughs> Bet es jūs pilnīgi labi, lieliski sapratu. Tagad vārds Dufrī kundzei lūdzu. Grācie, prezidente. Siemu... Paldies, priekšsēdētāji. Mēs esam tiešām priecīgi, ka Nu, Eiropas Savienība pievērš uzmanību ikat rekomendācijām zilspuru tunzivī. Mums ir prieks, ka krājumi šobrīd atjaunojas, tā ir ļoti vērtīga zivs, jo tirgu tā ir ļoti pieprasīta. Un arī vidusjūras reģionā attiecībā uz vējas iespējām ir monopola situācija. Lielie kuģi īpašnieki izmanto šo zivju krājumu migrāciju lai zivis uh, zvejot un tad tās tirgot, piemēram, Japānā. Bet um, zivis, kuras lietojam pārtikā Itālijā, nāk no klusā okeāna, dzeltenspuru tunzivs, piemēram. Un mūsu zvejnieku nozvejotais ir uh, jāizkrauj attiecīgi. Tādēļ mums vajadzētu izmantot šo uh, veco laiku sistēmu ar mazajiem zvejas rīkiem, kas tagad tiek aizmirsta, bet attiecībā uz zilspuru tunzivu to vajadzētu izmantot. Paldies, Jakobčika kungs, lūdzu. Liels paldies, priekšsēdētājs kundze. Zilspuru tunzivs ir apdraudēta zivju suga. To nevar apšaubīt. Un, lai arī ir vērojami vairāki veiksmīgi piemēri attiecībā ar šo krājumu atjaunošanos, un pēdējo gadu laikā iegūti pozitīvi dati, un, nu, mēģinam paaugstināt kvotas Tomēr aicinu komisiju kopumā, gan arī jūs, komisāra kungs, tomēr būt piesardzīgiem. Zilspuru tunzivs tomēr ir apdraudēta suga. Un tas, kādā veidā plānojam izmantot krājumus Atlantijas okeānā un arī vidusjūrā, tas ļautu lielajiem monopoliem attīstīties. Un, manuprāt, tas mūs novedīs atkārtot tieši tādā pašā situācijā. Tādēļ mums tomēr vajadzētu pārskatīt visu zivju krājumu situāciju gan vidusjūrā, gan Atlantijas okeānā un ne, ne, neraudzīties tiem atsevišķi, ja vēlamies krājumus aizsargāt. Paldies! Obrigado, un liels paldies priekšsēdētāji, kas attiecas uz daudzgadu plānu zilās tundzēs atjaunošanai tad uh, šeit situācija attiecībā uz dažādiem krājumiem ir atšķirīga. Ir novērotas pozitīvas tendences 2008. gadā un 2014. gadā starptautiskā Atlantijas tunzivju komiteja noteica 20% KPN nākamajiem trim gadiem, no 15. līdz 17. gadam. Mēs atbalstām kritiku par kvotu sistēmu, kas soda patiesībā mazo uh, mazapmēra zveju un nāk par labu lielo kuģu īpašniekiem un lielajiem uzņēmumiem. Mums jāatzīst, cik tomēr svarīga ir uh, maza apjoma um, zveja, kas tiek notiek arī Portugāles dienvidos, uh, un šis selektīvie uh, zvejas rīki, un mums vajadzētu arī atzīt, ka jēdu zveja, ko uh, Portugālē izmanto salu zvejnieki, to vajadzētu atbalstīt. Un mums jāatbalsta šo zvejnieku vēlme turpināt zvejot šīs sugas. Un mums jāņem vērā arī uh, Azoru salu zvejnieki, jo šobrīd viņi lielā mērā cieš. Tīri tādēļ, ka KPN citām sugām ir noteikti zemākā līmenī. Paldies! Hvala za besedo. Torej tā paket ukrep. Liels paldies! Pasākumi, par ko diskutējam, ir centieni turpināt saglabāt zilās tunzeus krājumus. Ir svarīgi atzīt, ka ir jānodrošina harmonizēta pieeja attiecībā gan uz starptautisko regulējumu, gan arī attiecībā uz Eiropas Savienības paustajām apņemšanām. Un mums tajā pašā laikā ir jāaizsargā arī Eiropas zvejnieki. Mums ir jāpievērš uzmanība tam, kas notiek bieži vien, un ir noticis arī šajā gadījumā. Arī šeit jārunā par milzu monopola uzņēmumiem, kas darbojas tirgu un izspiež no tirgus um, zvejniekus, kas izmanto tradicionālās zvejas metodas, kas tajā pašā laikā ir ilgspējīgākās. Manuprāt, visām dalībvalstīm ir iespēja sadalīt kvotas starp saviem zvejniekiem. Tādēļ šeit svarīgi būtu kontrole un ziņošana, lai nodrošinātu, ka neatgriežamies pie tā krājuma izzūd. Paldies! Liels paldies! Došu vārdu komisāra kungam. Lūdzu, Gauss kungs! Thank you very much. Liels paldies. Priekšsēdētājs kundze. Vēlreiz gribētu pateikties visiem cienījumiem deputātiem gan par komentāriem, gan par jautājumiem. Tas parāda, ka mums ir kopēja izpratne par situāciju, un tas nepieciešams, lai iet tālāk ar šo priekšlikumu. Un pozitīvi vērtēju arī to, ka kopumā ir vērojams atbalsts no cienījumiem parlamenta deputātiem. Komisija gribētu atgādināt, kā jau visi no jums arī to zinās, to, ka zilā tunzivs uh, ir ļoti sensitīvs jautājums starptautiskā kontekstā. Un šeit jau īpaši atgriež pie Eiropas Savienības atbildības uzņemties savu darbu daļu, lai nodrošinātu šo krājumu ilgtspējību. Lielākā kvotu daļa, kas ir mums, nozīmē, ka mums jāuzņemas arī vislielākā atbildība – jo mums arī ir visvairāk operātoru šajā sektorā, un tādēļ Eiropas Savienībai tiešām šeit centrāla loma spēlējama attiecībā ar šo ļoti svarīgo krājumu pārvaldību. Šis priekšlikums ir būtisks, lai mēs precīzi un konkrēti transponētu ikat lēmumus, kas tikuši pieņemti un īsta, tātad ne, pirms vairākiem gadiem pieņemti ikat un tiks īstenot Eiropas Savienības tiesību aktos. Tas nodrošināt tiesisko noteiktību arī attiecībā uz operātoru pienākumiem. Un tā rezultātā tas atvieglotu pasākumu īstenošanu un arī Eiropas Savienībai būtu vieglāk pildīt savas starptautiskās saistības. Īsi pieskāršos vairākiem komentāriem, kas izskanēja. Mato, Briānu, Bilbao. Vairāki deputāti, gandrīz visi, uzsvēra uh, mazapjoma tradicionālās zvejas lomu. Jā, taisnība komisija lielā mērā var pievienoties šeit parlamenta interesēm attiecībā uz to, ka ir jāsaglabā senā veida tradicionālais, tradicionālais zvejas rīki. Un, manuprāt, teksta redakcija, kas piedāvāta ziņojuma projektā, jā, varbūt reizēm ir maldinoša. Kas attiecas uz tunču lamatām, šāda veida zvejas rīki nav vienīgi ilgspējīgie rīki, ko izmantot zilo tunzivju zvejai lai arī tie nodarbina visai lielu cilvēku skaitu, un arī tas nav šobrīd uh, atspoguļots uh, priekšlikumā, Māto, kāds ir Māto kunga ziņojumā. Komisija var piekrist iekļaut šeit vairākus priekšlikumus, lai noteiktu papildus kvotas, vai pat uh, veidot kvotu sadalījumu pārsevišķiem zvejas rīkiem. Bija šāds jautājums. Jā, es domāju, ka to varētu vērtēt, tīri paturot prātā zvejas specifiku atšķirīgajās dalībvalstīs. Izskan arī vairāk atsevišķu komentāri par krātiņu veida lamatām. Šeit tiešām vajadzētu vidēji draudzīgākus un ilgspējīgākus rīkus izvēlēties. Un kas attiecas uz komentāru par to, ka šis, šo, šīs sugas krājumi ir tiešām ļoti svarīgi Eiropas zvejniekiem, un tika norādīts, ka tas ir tas pareizais risinājums. Vairāk runāja arī par socioekonomiskiem aspektiem, un, manuprāt, pareiza pārvaldība ir vienīgais risinājums, kā varam aizsargāt šīs sugas ilgtspējību arī ilgtermiņā un ilgtermiņā nodrošināt arī socioekonomisko aspektu ievērošanu. Piekrīt arī Rodas kundzei par to, ka kvotas, kvotām jābūt caurskatāmām, caurspīdīgām. Es domāju, ka tādam ir jābūt visu dalību valstu mērķim. Un tika runāts ar par, arī par selektivitāti un zēmu enerģijas patēriņu. Mazapjoma tradicionālā zveja tiešām varētu šeit vērā ņemam lomu spēlēt. Piekrītu arī daudziem deputātiem, kas norādīja, ka mums vajadzētu vienoties par to, ka situācija varbūt nav vēl optimāla. Un tieši tādēļ es arī norādīju, ka nevajadzētu būt un ieslīgt pašapmierinātībā. Taisnība progress ir panākts, bet, nu, vēl aizvien ļoti daudz darba mums darāms. Agilēra kungs runāja par vienlīdzīgiem spēles noteikumiem un par papildus sadalī, paturot prātā mazap, mazapjomu zvejniekus. Pieņem zināšanai Vandālena kunga teikto par saglabāšanas plānu hekam. Taisnība, arī es domāju, ka par to varam runāt. Un kas attiecas par kolektīviem zvejas rīkiem, par ko runāja deputāts Santos, nu, galu galā zvejnieki, jā, tā, zinātnieki tā tad jāņem vērām uh, Um, visus šos aspektus, bet arī tur var turpināt darbu. Tālāk nepieciešamība pēc deleģētajiem aktiem. Manuprāt, tas ir būtisks priekšlikuma elements, jo ir paredzēts uh, regulāri grozīt ikat plānus, un šie grozījumi beig beigās būs jāīsteno arī Eiropas Savienības tiesību aktos, un tas būs jādara ātri, un izmantojot uh, parasto likumdošanas procedūru, mums neizdosies laicīgi rīkoties. Tomēr, ja deleģētie akti ļaus mums ātrāk rīkoties un uh, īstenot ikat um, lēmumus um, nu, Eiropas Savienības tiesībās attiecībā uz nebūtiskiem tiesību aktu elementiem, par to, manuprāt, arī jau runāja kāds no deputātiem. Tālāk runāt par uh, datu precīzumu un par atgūšanās datu pozitīvajām tendencēm, jā, mums šeit jābūt piesardzīgiem, Jakoviča kungs par to runāja, un Ferēras kungs jau runāja par labāku sadalījumu. Renāta savukārt runāja par krājumiem un socioekonomisko ietekmi. Jā, galu galā kvotas ir jāsadala dalību valstīm, un tas jādara godīgākā veidā. RFMO, Reģionālo zivsainiecības pārvaldības organizācija loma tā tiešām ir ļoti svarīga, un Faradži kungam sakot, tagad mēs nerunājam par jūras asari, tas nav ikat kompetencē, bet, nu, tomēr, jebkurā gadījumā varbūt norādīšu, varu jums piekrist par to, ka Uh, makšķernieki lielā mērā, jā, nes pienesumu daudz Eiropas Savienības valstu ekonomikā 100 tūkstoši esot uh, apvienotajā karalistē, 1,3 miljoni arī Francijā un ļoti augsts procents uh, jūras asara tiešām to nomakšķerē makšķernieki. Un, manuprāt, tā kā viņi iegūst no šī procesa, tad viņiem attiecīgi būtu jāuzņems arī atbildība. Un kas attiecas uz mūsu priekšlikumiem attiecībā uz to, ka par jūras asaru nav šobrīd jādiskutē, tā es nevaru jums piekrist. Mēs esam iesaistījuši visas dalībvalsts un aicināšu nākt klajā ar um, plānu, par kuru varam vienoties. Tālāk varu piekrist, lai arī tiešām atgūšanas um, plāns ir uzlabots, šī suga vēl aizvien ir apdraudēta, un mēs patiešām ceram, ka ikat arī nākotnē to ņems vērā. Kopumā tādēļ gribētu pateikties visām, visiem deputātiem, paldies jums par jūsu komentāriem, un gribētu pateikties vēlreiz. Uh, um, Mato kungam par uh, ziņojumu un paldies visiem deputātiem par ļoti labo diskusiju. Paldies! Reporter, so Mr... Lielas paldies komisāram. Tagad vārds referentam. Mato kungam. Paldies priekšsēdētāji. Paldies komisāru kungam. Paldies cienījamie kolēģi, ka izteicāties par šo jautājumu. Tas ļaus noteikti uzlabot šo ziņojumu. Paldies arī tiem, kas eh, neizmantoja savu uzstāšanās laiku, lai uzbruktu komisāram vai piedāvātu ko pavisam jaunu. Kā jūs saprotat, te ir viens izšķirīgs jautājums, proti kvotas. Ir pilnīgi skaidrs, ka mēs esam rēģējuši pareizi, un arī zvejnieki no savas puses ir īstenojuši ievērojams centienus. Svarīgi ir paraudzīties uz to, kā mēs sadalīsim nākamās kvotas, un te noteikti savu teikšanu būs dalībvalstīm. Tas nav lēmums, kur pieņems mūsu parlaments, un tas ir punkts, ko esam minējuši arī savā ziņojumā. Taču mums ir jādod arī skaidrs signāls sakot, ka ir nepieciešama labāk kvotu sadala par labu mazajiem zvejniekiem. Uh, Mēs, protams, nevēlamies atņemt zvejas iespējas lielajiem, taču mums ir jābūt efektīvākiem un jāpalīdz vairāk mazajiem zvejniekiem. Es domāju, ka šajā punktā mēs esam viensprāti. Starp citu, tas ir parādījies arī kompromisa dokumentā un ir grozījumi, kas varbūt ir nedaudz tālāk, taču es domāju, ka mēs kopumā esam viensprāti proti, ka mēs vēlamies šādu vienlīdzīgu pārdālu. Tālāk, komisāra kungs, eh, kas attiecas uz eh, deleģētajiem aktiem, tad eh, te jautājums ir nedaudz sarežģītāks, jo es nedomāju, ka komisija var ātri transponēt šos ierosinājumus, un mēs nevaram to izmantot kā atrunu, lai nobīdītu malā parlamentu, uh, Es domāju, ka mums ir jārīkojas tieši tāpat kā parasti šīs procedūras ietvarā, tātad parastā parlamentārā procedūra. Mēs, protams, varētu pātrināt savu darbu, bet mēs nepieļausim to, ka mums tiek atņemtas mūsu kompetences. Es ceru, ka jūs to sapratīsiet. Paldies! Liels paldies Mato kungam, esam noslēguši debats par šo jautājumu, balsosim par to rītu.